Tagad turpināsim ar darba kārtības izskatīšanu. Kopīgās debats Filipīnas trīs. Uh, uh, Elmāra Broka kunga mm, izstrādāti dokumenti. Uh, pirmais uh, diskusijās uzstāsies uh, referents Broka kungs. Lūdzu. Priekšstādātāja kungs. Padoms priekšstādātāja kungs. Dargie kolēģi un kolēģis. Mēs šeit runājam par 2012. gada 11. jūlija nolīguma apstiprināšana. Ja tas rītā notiks, tad turpināsim to procesu, kas jau vairākās dalībvalstīs ir ratificēts. Nu, rīt būs balsojums, ja tas būs pozitīvs, tad ir iespējas, ka šis līgums stāsies šogad arī vēl spēkā. Un tāpat, sakot, Horvātijas pievienošanās ES tiks apstiprināts arī ES un Filipīnu pamatnolīgums. Tas ir mūsu interesēs. Es domāju, ka šīs attiecības tad tiks būtiski nostiprināts un Filipīnas atbalstītas tās ceļā uz demokrātiju un pamatiesību uh, turpmāku atka. Tad šīs attiecības būs uh, vēl nostādītas tādā daudz kārt formālākā līmenī. Filipīnās vairāk nekā 100 miljonu iedzīvotāju uh, Dienvidu Austrums, uh, Aust, Āzijas uh, sirdī ir ļoti nozīmīgs ekonomisks un uh, citu veidu partners. Uh, Filipīnas uh, uh, raksturo tas, ka ir tā šķērso daudzas nozīmīgas gan kuģu, trajektori, kuģu, kuģojumie ceļi, gan arī lidojumi, lidmašīnu pārvietošanās kanāli, un tas ir ļoti nozīmīgs mūsu partneris daudzās citās jomās. Filipīnas ir arī iesaistītas Uh, teritoriālos uh, strīdos uh, Dienvidu Austrum jūrā Ķīna ļoti agresīvi um, diskutē um, šos jautājumus un um, starptautiskā sabiedrība ir norūpējusies par uh, šo situāciju un uh, Ķīnas uh, um, darbību. Atkārtošu um, manu aicinājumu atrisināt šos strīdus mierpilnā ceļā un balstoties uz starptautiskām tiesībām. Es domāju, ka um, navigācijas brīvību nedrīkst uh, pārkāpt. Es gribu vēl uzsvērt to, kā partneri jāaicina uh, meklēt uh, mierpilnu risinājumu un norādot uz ciešāku sadarbību. Uh, par uh, resursu izmantošanu. Filipīnas arī ir nozīmīgas cīņā pret starptautisko uh, terorismu. Militārās grupas uh, Filipīnu um, dienvidos ir saistītas arī ar uh, Dienvidu Austrumāzijas terorismu grupām, uh, tādām kā Alkaida un uh, ISIS. Es domāju, ka uh, ir um, nozīmīgi, lai um, notiktu tāda ļoti apvienota pretestība pret to. Es domāju, ka um, tāpat arī eh, Mindao, uh, Mindanao uh, miera uh, procesa uh, kontekstā jāievēro uh, 2014. gada nolīgumi un jārūpējas par to, lai uh, jaunais Filipīnas uh, uh, parlaments. Uh, apstiprinātu šo procesu. 30. jūnijā um, jaunais Filipīnu prezidents uzņemsies viņa. Uh, uh, uzņemsies savus, pildīt savus pirmvaras, viņš ir pasludinājis nulles toleranci uh, pret uh, pārkāpumiem. Daudz ir nobežījušies par to, kā būs situācijas attīstība pamatiesībās. Taču ir arī tāds pašas cerības, ka viņš turpinās miera procesu Eiropas Savienību ar uh, Filipīnām pagājušā gada decembrī ir uh, 2014. gada decembrī izstrādājuši VPS plus statusi. Tā ir pirmā ASN valsts, kam ir pieejams šādas tirdzniecības preferences, tās dod Filipīnām bez tarifu piemērošanas eksporta iespējas. Tā ir ļoti nozīmīga. Uh, uh, kustība, tā dod iespēju ratificēt un uh, ratificēt nolīgums un strādāt labāks pārvaldības jomā, vidas aizsardzības jomā, un tas ir priekšnoteikums, lai um, turpinātu saņemt VPS plus uh, preferenču statusu. Es uh, gribētu teikt, ka ja šis uh, risinājums būs pozitīvs, tad Eiropas Savienībai būtu jādomā uh, par privās tirdzniecības līguma izstrādi ar Filipīnām. Paldies! Paldies Broka kungam! Tagad vārds ministram Konders kungam. Viņš pārstāv padomu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlos pateikties Elmaram Brokam par ziņojumu un prezentāciju šovakar. Es pastāstīšu par manu redzējumu, par to, ka jāstieprina attiecības ar Filipīnām. Filipīnas dažreiz eh, novērta par zemu, novērta par zemu to, cik svarīga eh, ir šī valsts, eh, bet šī valsts ir svarīgs tirsniecības partneris ar Eiropas Savienībai. Mums ir plašas attiecības daudzās jomās, tā ir strateģiska pozīcija Dienvidaustrumāzijā. Šai valstī ir sarežģīta situācija iekšēji un ārēji. Mm, Mindanao miera process, tā tiešām spēlē svarīgu lomu un tajā ir jāinvestē, tas ir jāatbalsta un jācer, ka tas novedīs pie labākas likumdošanas Filipīnās. Uh, Filipīnām un Eiropas Savienībai ir ilggadīgas uh, attiecības, sena uh, vēstura. Šogad mēs nosvinējam 25 gadus mm, divpusējās partnerības tā iekļauj dažādus elementus. Eh, tirzniecības attīstība, protams, eh, ir visam centrā, bet arī politiskā un eh, drošības sadarbība un cilvēku kontakti starp kultūras kontakti. Un daudz to zina. Filipīnas ir valsts, kas eksportē darba spēku, un mums jāskatās, lai tas notiktu, respektējot cilvēktiesības. tiesības. Jauna vienošanās, ko pieminējat Brokungs, eh, dos politisko stimulu impulsu, eh, es ceru visaptverošu impulsu, kas ļaus mūsu attiecībām attīstīties ātrāk. 11. mārta paziņojums Eiropas Savienības vārdā par notikumiem Dienvidķīnas uh, jūra atgādina vēlreiz, cik ļoti mums ir svarīgs Mindanao miera process un cik ļoti tas svarīgs arī Filipīnām. Es domāju, ka ja šis miera process noslēgsies veiksmīgi, tas būs svarīgs solis pret radikalizāciju. Dažas grupas, kā Busajaf, apgalvo, ka viņi ir lojāli ISIS. Un, protams, Eiropas Savienība vēlas sadarboties Filipīnām pēc iespējas inteliģentāk lai skatītos, kā Filipīnu valdība var efektīvi rēģēt uz šiem iekšējiem draudiem. Viens piemērs. Šai politiskai sadarbībai ar um, Azinasian uh, Filipīnas uh, vadīs uh, starptautisko fórumu 2016. gadā pret um, rasismu un radikalizāciju. Tā kā mēs tiešām sadarbojamies daudzās jomās. Mēs gaidām partnerības un sadarbības vienošanos. Uh, Mm, ļoti labi, ka notika sarunas par brīvās tirsniecības nolīgumu labā atmosfērā kopš 14. gada. Uh, VSP plus uh, garantē labāku piekļuvi Eiropas Savienības tirgiem uh, Filipīnām pēc saistību izpildīšanas, un tas ļoti labi, ka ir šīs saistības veidot labāku darba likumdošanu. VSP plus um, Uh, dot priekšrocības Filipīnām. Filipīnas vairāk eksportē uz Eiropu, par to tik publiskot ziņojums janvārī, arī Elmar Broka ziņojumā tas ir atspoguļots. Ir vēl jāstrādā atsevišķās jomās, ANO cilvēktiesību konvenciju jomā, mm, tas uh, atsaucas, tas ietekmē VSP plus lēmumu. Mm, tas arī redzams ziņojumā, tas uh, attiecas īpaši uz tiesas tiesu ties iestāžu reformam un eh, šim slepkavībām, kas notiek valstī. Tas jau izskanēja parlamentā eh, par patvaļu, kas eh, um, vēl konstatējama Filipīnās. Tad arī par gaisa satiksmi un gaisa transporta pakalpojumiem mums pastāv uh, bilaterāls, uh, bilaterāli nolīgumi, uh, un mēs domājam par šo nolīgumu atbilstību mūsu akī. Nu, Tagad par attīstību. Filipīnās ir daudz nevienlīdzību, daudz um, problēmu ar tūkstošgadas attīstības mērķiem. Mums ir programma 2014. un 2020. gadam. E, tam tai paredzēta 325 miljoni eiro. Mm, tas nozīmē divu ar pus reizes vairāk salīdzinot ar iepriekšējo uh, programmas periodu. Mēs uh, strādājam ar uh, Filipīnu uh, prezidentūras komandu ASEAN, uh, un viņi diezgan nopietni uh, Uh, izturas pret uh, šo dienvidu austrumāzijas uh, samitu un tā potenciāli 19. maijā notika vēlēšanas. Vēlēta aktivitāte bija augsta, daudz nobalsojuši. Rezultāti bija skaidri. Un pateicoties Filipinu vēlēšanu komitejai un Akino administrācijai, mm,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 iespēju uzstāties Werneram Langenam. Liels paldies priekšsēdētāji. Es vēlos abiem iepriekšējiem runātājiem pievienoties un pateikties Proka kungam par ļoti labo ziņojumu un pateikties ministram par vēl neatrisināto problēmu analīzi Es kā Āzijas delegācijas vadītājs Eiropas parlamentā iestājos par uh, sadarbības partnerības uh, nolīguma noslēgšanu. Uh, uh Filipīnā ir notikusi varas maiņa miermīlīgā ceļā. Ir uh, pārakstīts deviņas uh, cilvēktiesību konvencijas, protams, ir arī trūkumi. Tirzniecības uh, preferenču režīms nozīmē to, ka uh, 59% uh, šīs valsts ražojumi bez uh, muitas nodevām var tikt importēt Eiropas Savienībā. Tāpat ir jāseko Mindanao procesam. Diemžēl vienošanās nav vēl parakstīta, bet mēs ceram, ka jaunais prezidents to panāks un tādējādi uh, Uh, varēs arī uh, noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumu, balstoties uz pašreizējo partnerības sadarbības nolīgumu. Paldies! S un D grupas vārdā Betīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, pamat. Uh, vienošanās noslēgšanas ar Eiropas Savienību un Filipīnu par partnerību un sadarbību. Tas ir svarīgs solis. Es biju S un D ēnu referents par šo ziņojumu. Es pateicos visiem kolēģiem, un īpaši Broka kungam, kurš ņēma vērā mūsu iesniegtos grozījumus, un mums izdevās panākt līdzsvarotus kompromisus um, nolīguma Uh, noslēgšana liecina par to, ka mēs vēlamies veicināt tirzniecību ar šā reģiona valstīm un uh, rosināt demokrātijas stiprināšanu un cilvēktiesību ievērošanu. Un uh, tas ir uh, svarīgi šā nolīguma kontekstā nolīgums tiek slēgts ar tādu reģionu valstī, kur strauji attīstās Dienvidu Austrum Āzijas valstu izaugsmas tempi ir daudz straujāk nekā tie ir Eiropā, un uh, tur ir ļoti daudz gados jaunu iedzīvotāju šai valstī. Šai valstī ir sena vēsture un arī e, sena attiecība vēsture ar rietumiem. Protams, ir problēmas ar uh, tiesisko kārtību, noziedzību bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tā ir liela demokrātiska valsts konstitūcija, kurā ir ierakstītas pamat brīvības un cilvēktiesību ievērošana. Protams, var uz, panākt uzlabojumu cilvēktiesību jomā, cilvēku dzīves apstākļos un vides aizsardzībā, bet mums ir jāizrāda vēlme sadarboties ar Filipīnām. Un uh, Es ceru, ka tuvāko mēnešu laikā sadarbība ar Filipīnām turpinās attīstīties gan politiskā, gan kultūras ziņā, un kopumā jaunā valdība, kas ir ievēlēta ar lielu vairākumu atbalstu, varēs uzlabot situāciju. Paldies, ECR grupas vārdā Basbelders. Paldies, eh, priekšsēdētāji. 12. Eh, punkts eh, Tautas partijas rezolūcijā par Filipīnām ir pareizs. Mūsu uh, bāžas par uh, saspīlēju Dienvidķīnas jūrā, um, kas uh, pastiprinās, uh, tas uh, saistās ar Eiropas un Filipīnu interesēm. Uh, šo ļoti svarīgo tirzniecības maršrutu drošums uh, mm, tiek uzsvērts. un tāpat arī starptautiskā tiesiskā sistēma ir jāsaglabā, ir pilnīgi skaidrs. Šis nostādījums rezolūcijā par situāciju Dienvidķīnas jūrā un par nepieciešamību starptautiskai šķīrēt tiesai, arī tas eh, tiek minēts. Ko mēs redzējām šajā rezolūcijā? Tas ir eh, tāds kā rīcības kodeks Dienvidķīnas jūrai. Un mums ir atkal jāatsāk tur, kur mēs pabeidzām 2002. gadā, lai mums būtu atbilstoša Eiropas Savienības un Filipīnu sadarbība. Paldies, Kjučuk kungs, Altgrupas vārdā nākošais. Paldies, priekšsādātāji. Страната постигна значителен прогрес и не случайно през декември 2014 година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 Runājot par cilvēku tiesībām, eh, Filipīnas ir modelis reģionā un eh, ir ratificējuši deviņas galvenās eh, konvencijas šajā tēmā. Eiropas Savienība Filipīnām ir ļoti svarīgs investors un partners, un mēs pozitīvi vērtējam šīs vienošanās noslēgšanu. Nepieciešams turpināt palīdzēt Filipīnām, lai mazinātu nabadzību, lai cīnītos pret uh, katastrofu sekām, lai cīnītos pret terorismu un uh, nelegālu cilvēku tirzniecību un uh, nepieciešama tematiska sadarbība. Nedrīkstētu ļaut, lai šis saspīlījums Dienvidķīnas jūrā pasliktina situāciju. Tāpat gribu aicināt uh, iesaistītās puses izvairīties no tādām neizvērtētām um, darbībām un uh, izmantot eh, šķīrēju tiesu, lai uh, risinātu šo situāciju. Es eh, pozitīvi vērtēju sarunas, kas ir uzsākta 2015. gadā, un esmu pārliecināts, ka vienošanās noslēgšana atvērs jaunus horizontus tirzniecībai un investīcijām, no kā iegūs gan ASEAN, gan Eiropas Savienība. Paldies! Tagad eh, Takis Haģigorģu kungs. Ja trīdes hores, Mēs eh, vienmēr esam apgalvojuši, ka um, mūsu attiecībām ar trešajām valstīm ir jātiek stiprinātām un um, jāuzlabojas. Bet uh, ar Filipīnām šajā valstī pro ir problēmas gan ar tiesiskumu ievērošanu un īstenošanu, gan cilvēktiesībām, gan korupciju. Mēs e, nevēlamies tādu vienvirziena prasību, mēs vēlamies struktūrālus risinājumus. Protams, e, mēs varbūt e, vēlētos redzēt šajos pamatnolīgumos uh, E, vairāk uzsvaru uz Filipīnām un nevis tikai runāt par Ķīnu. Patiesībā e, šie brīvās tirdzniecības nolīgumi ir ļoti daudzveidīgi un mēs uzskatām, ka mūsu nolīgumiem ar trešajām valstīm būtu jāstiprina šo valstu iedzīvotāju tieši, tiesības. Paldies, saka prieksēdētājs, zaļo grupas vārdā. Bitikoferkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mūsu grupa atbalsta uh, sadarbības un partnerības nolīgumu ar Filipīnām un balsos par to. Uh, Filipīnas uh, ir Eiropas Savienībai svarīgs partneris, un mēs uh, vēlamies, lai šīs partnerattiecības vēl uzlabotos arī ar jauno valdību, ne tikai rūpniecības uh, Uh, ekonomikas jomā. Mēs uh, saprotam, uh, ka Filipīnās atrodas grūtā situācijā. Situācija dienvidu austrumu Ķīnas jūrā ir sarežģīta un uh, šķirēja tiesai ir jāņem vērā visu pušu intereses. Uh, Mēs nožēlojam arī uh, cilvēku tiesību pārkāpums, ko veids militāri un paramilitāri grupējumi un arī uh, sarunas uh, par pamata likumu vēl nav pabeigtas, bet mēs ceram, ka uh, darba ņēmēju tiesību konvencijas, ko ir Filipīna par, Filipīnas parakstījuši, tiks arī īstenotas dzīvē. Paldies! FDD grupas vārdā, kas taudo kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jā. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir um, uzteikt Eiropas Savienības un Filipīnu pamatnolīgumu, kaut arī, protams, uh, kritizēt mēs varam Filipīnās notiekošo, tomēr ir pozitīvi jāvērtē tas, kas notiek. Viens um, no mīnusiem, manuprāt, ir uh, ātrums, kādā šis pamatnolīgums ir noslēgts. Tā tad, ja mēs vēlamies nosodīt Filipīnas policijas darbību, tad mums vajadzēja tomēr apkopot vairāk faktu. Un, protams, arī vardarbību, ko veica nelikumīgas militārās vienības. Dienvidķīnas Dienvid jūrā šobrīd eskalējas konflikts starp Ķīnu un Amerikas Savienotajām valstīm. Un eh, domāju, ka mums eh, visos šajos nolīgumos būtu jāiestājas par mūsu ražojumu aizsardzību un nevis eh, jāļauj Ķīnas produktiem gandrīz neierobežot ieplūsta mūsu valstīs. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad ENF grupas vārdā Borgēzio kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jā, es šo pamatnolīgumu vērtēju, raugoties uz rezultātiem un iespējamajām sekām. Es domāju, ka šīs iespējamās sekas un ne tikai iespējamās būs ļaunas. Cietīs Eiropas ražotāji, galvenokārt Itālijas ražotāji, jo ja mēs ļausim Filipīnas ražojumiem, tajā skaitā kurpēm, apaviem un tekstilu izstrādājumiem ienākt Eiropā bez muitas nodevas, tad padomājiet, ko tas nodarīs Eiropai. Mēs to varam uzskatīt par savu veidu brīvās tirzniecības nolīgumu, bet uh, Ja mēs vēlamies sadarbību ar Filipīnām, tad Eiropai patiesībā vajadzētu noslēgt eh, līgējiem ražotājiem, jo saskaņā ar likumu eh, šiem ražotājiem ir jābūt vairākumā. Vietējie ražotāji ļoti ir daudz investējuši, un tagad viss viņa darbs tiek aizlaucīts mēslēnai. Nākamais Milāna Monakungs no EPP grupas. Paldies, prieksēdētāji kungs! Filipīnas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības sadarbības partners. Tā ir svarīga valsts arī vēsturiski. Un eh, šim ziņojumam, par kuru balsosim rītā, būs nozīmīgs iespējas uz mūsu politiku un noteikti uz mūsu divpusējām attiecībām. Filipīnas ir lielā mērā e, atkarīgas no turismu nozares, bet šobrīd Filipīnās e, ar vienu plešas ISIS, un es ceru, ka mūsu ar Filipīnām noslēgtais līgums tiešām nāks par labu abu pušu iedzīvotājiem. Ir ļoti svarīgi palīdzēt Filipīnām uh, apkarot nelegālo zvejniecību, malu zvejniecību, un vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka tas ir labs nolīgums, kas stiprinās Eiropas Savienības un Filipīnas attiecības. Nina Nēne Džilkūns lūdzu. Es uh, sveicu šo Eiropas Savienības un Filipīnu pamatnolīgumu, jo tas stiprinās mūsu attiecības ar šo valsti un ar šo reģionu kopumā, kurš iegūst arvien lielāku ģeopolitisko nozīmīgumu. Eiropas Savienība ir būtisks Filipīnu tirzniecības un investīciju partneris, bet eh, kā tas ietekmēs mm, vienu eh, apvienotās karalistes līgumu, kuru Filipīna šobrīd ir ratificējušas? Tātad ir ļoti svarīgi, lai mēs sarunas turpinātu un lai mē, tas tās noslēgtos ar brīvās tirzniecības līgumu. Tas attiecās arī uz citām Dienvidu Austrumāzijas valstīm. Vēl būtu jārunā par Dienvidu Ķīnas jūru, jo šobrīd ķīnieši rīkojas kā pa savu kabatu, bet eh, mums visiem vajadzētu tiekties uz globālu stabilitāti. Eiropas Savienībai ir jābūt daudz aktīvākai spēlētājai šajā reģionā, un mēs nedrīkstam pievērt acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Īpaši ņemot vērā to, ka Filipīnas prezidents izteicās, ka arī viņu neapmierina situācija cilvēktiesību jomā. Paldies, un tagad Jēnfelda kungs no EPP grupas lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Dienvidaustrumāzija, īpaši Dienvidķīnas jūrā notiekošais, būtu vērtējams eh, ar ļoti lielām bažām. Šo reģionu plosa daudzi konflikti, bet no otras puses eh, šajā reģionā ir koncentrēts tik daudz valstu armijas, ka pozitīvi vērtēt mēs to nespējam bet uh, reģions ekonomiski ļoti ātri attīstās, tāpēc ir svarīgi, lai mēs noslēgtu spēcīgus ekonomiskus un politiskus līgumus, un lai mūsu klātbūtne šajā reģionā būtu sajūtama. Simts tūkstoši katoļu dzīvo Filipīnās, un mums eh, ar šo kopienu būtu jāizveido ļoti ciešas saites. Tāpēc es sveicu partnerības un sadarbības eh, līgums un ceru, ka ar laiku tik noslēgts arī brīvās tirdzniecības nolīgums. Paldies! Un tagad Moskas kundzei dod vārdu lūdzu. Sí, grazie, prezidente. Le Filipines... Paldies, priekšsādātāji. Filipīnas ir eh, ļoti svarīgs eh, strateģiskais partneris. Un tur ar turienu saistās uh, potenciāls attīstības iespējas. Uh, šī partnerība ir vērsta uz to, lai uzlabotu dialogu, cilvēku tiesības un tāpat arī strateģisko sadarbību. Partnerība un tirzniecības sarunu uzsākšana tam vajadzētu novest pie konsekventākas uh, attieksmes pret tirdzniecības prasībām un iekļaujot arī demokrātijas nosacījums, piešķirot uh, uh, VSP plus statusu. Uh, lai procesa galā abas puses būtu uz vienādiem pamatiem nepieciešams uh, nodibināt uh, cieši saiknes ar reģionu valstīm un strateģiski nepieciešams nospraust kopīgu vērtību pamatu lai abi puši iedzīvotāji strādājušie varētu iegūt tādējādi stiprinot, stiprinot sadarbību un apmaiņas. Paldies, priekšsādātājs saka, un tagad mums ir brīvā mikrofona sadaļa. Kā pirmais un vienīgais Mājers kungs. Priekšsēdētāja kungs, jaunā partneru attiecību nolīgums ir svarīgs arī Eiropas transnacionāliem uzņēmumiem, kuri vēlas uh, tur investēt arī kalnrūpniecībā. Ir jā, no, jāprasa, lai strādājošo darba apstākļi būtu cilvēka cienīgi. Tāpat tie divi miljoni bērnu šai valstī tiek nodarbināti. Mums ir par šiem jautājumiem jārunā. Tāpat ir arī problēmas ar džihādistiem. Partnerības un sadarbības nolīgums ar uh, uh, Filipīnām īpaši skars mazos un vidējos uzņēmumus un paaugstinās bezdarbu. Tikai peļņas un alkatības dēļ mēs nevaram pieļaut cilvēku tiesību pārkāpumus un uh, kalpot tikai transnacionālo uzņēmumu interesēm. Paldies! Un tagad Uh, vicepriekšsēdētāja ārlietu un drošības politikas pārstāvja uh, vārdā Kenders kungs. Paldies, priekšsēdētāji, šī ir bijusi ļoti noderīga apmaiņa, un es pateicos visiem cienījumiem deputātiem par uh, izteikumiem. Ļoti uzmanīgi uzklausīju visus jūsu komentārus, esmu piefiksējis jūsu prasības un bāžas. Uh, attiecībā uz uh, partnerības un uh, sadarbības līgumu uh, noslēgšanu un izvērtējot arī attiecības starp Eiropas Savienību un Filipīnām. Es secinu no šīm debatēm, ka mums ir kopīgas vēlmes tālāk attīstīt Eiropas Savienības un Filipīnu attīst, attiecības bet tāpat laikā nodrošinot, ka šī padziļināšanās balstās uz mūsu kopīgajām globālajām vērtībām un interesēm. Jūs atsaucāties uz dažādiem jautājumiem. Man šķiet, eh, tur bija cilvēku tiesības, eh, godīga tirzniecība, situācija eh, Dienvidķīnas jūrā un miera procesa nodrošināšana Filipīnās. Sākuši tā tad ar cilvēku tiesību situāciju. Gribētu mazināt jūsu bāžas, ka šī cilvēktiesība situācija netiks uzraudzīta. Eiropas Savienības novērtējums cilvēktiesību situācijā Filipīnās e, ir izstrādāts e, ziņojumā, iekļauts ziņojumā 2014.15. gadā, kas tika iesniegts jums 2016. E, gada janvārī. Un es domāju, ka Mēs turpinam izvērstēt atbilstību ANO cilvēktiesību konvencijai un, eh, protams, jā, tas viss tiek iekļauts VPS eh, plus status noteikšanā un tādā veidā mēs varēsim stiprināt institucionālās kapacitātes, tā lai mēs veicam ne tikai monitoringu, bet lai mēs stiprinātu arī kapacitāti un eh, Nacionālās cilvēktiesību komitejas darbu Filipīnās. 2017. gadā tiks veikts vispārējais universālais pārskats, un tas apskatīsies, eh, kā starptautiskās saistības eh, tiek eh, īstenots, un arī cilvēktiesību dialogs tiks izveidots. Tālāk par FTA sarunām, brīvās tirdzniecības līguma sarunām. Tās tika uzsāktas pagājušā gada beigās. Mums jau ir bijis pirmais saruna rauns 16. gada maijā, un mēs ceram, ka mēs varēsim noslēgt vienošanos, kurā būs iekļauts ļoti plašs jautājumu lokus. Kā jūs zinat, ASEAN reģionā Filipīnas ir ļoti svarīgs mūsu partners. Eh, principā tā ir ceturtā lielākā ekonomika un otrais lielākais tirgus. Eh, pakalpojumu tirzniecības starp eh, Eiropas Savienību un Filipīnām arī ir vērta vairāk, bijis vērta vairāk kā 3 miljārdu eiro. 14. gadā Eiropas Savienība arī ir lielākais ārvalstu investors, investors Filipīnās. Uh, Eh, bieži vien cilvēki domā, ka ASV ir lielākais investors, bet nē, tā ir Eiropas Savienība. Par negodīgu konkurenci paustās bāžas, jā, jautājums ir ļoti svarīgs, tas ir jārīsina brīvās izniecības um, līguma noslēgšanas ietvaros, eh, tiks veikts izniecības ilgspējības novērtējums. Eh, un arī tur būs iekļaut dažādi aspekti, tāpat arī cilvēktiesība dimensijas. Uh, Tāpat arī tiks veikts uh, ietekmes izvērtējums un ilgspējības ietekmes izvērtējums. Tālāk. Jūs visi atsaucāties uz uh, ārējo un iekšējo strateģisko situāciju Filipīnās un ārpus Filipīnām. Pirmkārtām jautājums par uh, uh valsts uh, nostāju attiecībā uz Dienvidķīnas jūru un uh, šo uh, šķīrēju tiesu. Uh, gribētu teikt, uh, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija. Kā jūs zinat, 11. martā Eiropas Savienība nāca klajā ar paziņojumu par situāciju Dienvidķīnas jūrā. Mēs jau esam nosprauduši savu principālo pozīciju un nepieciešamību saglabāt tiesiskumu, risināt uh, konfliktus mierīgi, bez uh, draudiem vai bez spēka pielietojumu un atturēties no vienpusējas rīcības, kas varētu palielināt spriedzi. Tātad šie trīs galvenie elementi padomas uh, nostājā šajā jautājumā. Protams, runāt par suverenitātes jautājumiem kā tādiem. Uh, Mums uh, nav pozīcija, mēs neieņemam šādas pozīcijas, bet Eiropas uh, Savienība ir ANO uh, jūras tiesību konvencijas parakstītā valsts, un mums ir pilnīga pārliecība notiekošajā procesā, un mēs gaidam, ka mm, tiesas sniegs savu skatījumu. Risinājums par rīcības kodeksu starp Ķīnu un ASEANu, to esam gaidījuši krietnu laiku, to uh, Mēs atbalstam arī ar uzticamības veidošanas pasākumiem un aicinam ASEAN un Filipīnas turpināt šo uzsākto ceļu. Noslēgumā gribētu teikt, ka iekšējā pie, miera procesa uh, nozīme ir ļoti liela Filipīnās. Domāju, ka tas būs viens no, tā būs viena no mērauklām, it īpaši pašiem Filipīnas iedzīvotājiem, cik lielā mērā uh, jaunā ienākošā administrācija spēs uh, panākt kaut ko Uh, miera uh, sarunās gan ar NPA. Un, protams, mēs arī dosim savu atbalstu. Sniegsim, pagaidām vēl nav detaļas par visām šīm sarunām, bet mēs uh, katrā ziņā gribam dot šo izpratni, ka Eiropas Savienības sniegs savu atbalstu, un arī tas ir svarīgi miera un stabilitātes nodrošināšanai piemēram, Eiropas Savienības atbalsts visaptvarošu līguma noslēgšanai pār Banks Moro, kas arī ir tāds ļoti būtisks 5 eh, miljonu apmēra līgums, un tā īstenošana ir sākusies jau 2015. gada augustā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Paldies eh, ministram Kenderšam!